Pan prezydent. So good afternoon everybody. Sveicināti. Sāksim mūsu pēcpusdienas darba cēlienu. Sākumā mums ir jāpieņem vakardienas plenāras sēdes protokolu. Vai kolēģim ir kādi iebildumi? Nē. Līdz ar to šos protokols uzskatām par pieņemtiem. The... Esmu saņēmis prasību no ALDE grupas, lai Kents Johansons tiktu iecelts starp parlamentārajā delegācijā attiecībām starp Eiropas Savienību un